Bene, kolēģi. Labi, godatie kolēģi, debates ir noslēgtas. Liels paldies komisāri kungām, kurš ar mums šeit palika līdz debašu beigām. Nākamā plenārsēde būs rīt, 28. oktobrī piekdienu no 8.30 līdz 11.30 un no 11.30 līdz 13.30. Darba kārtība ir publicēta un arī pieejama Eiropas parlamentā mājaslapā. Slēdzam sēdi.